non arriva il ministro Kunders. Jā, ministra kungs uh, nenāk, bet tomēr nāk gan. Nu, tad varam tīri vai aplaudēt. Nu, labvakar. Allora, la... Jā, labi, tad uh, varam turpināt. Darba kārtībā ir. Uh, komisijas priekšsēdētāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumās paziņojums stāvoklis Bangladešā. Tagad lūdzu vit, komisijas vicepriekšsēdētājas pārstāvi un viņas vietā uzstāsies Kandars Kungs. Lūdzu, tagad jums vārds. Pregrīz. Bene, adesso c'è il PLCO e possiamo iniziare. Prego, ministru. Tiek uzlikt uh, pults. Uh, lūdzu, ministra kungs, uh, lūdzu ieslēdziet arī mikrofonu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Yeah, Jā, tad man tas uh, kādam ir jāpasaka. Eiropas Savienība Bangladeša ir um, ilgadīgi partneri mūsu um, attiecības bijušas uh, labs izdevīgas abām pusēm, ne par tirzniecību, investīcijām un attīstību tīpaši. Eiropas Savienībā ir um, pirmā mērķvalsts Bangladešas eksportiem. Eiropas Savienība daudz investējusi Bangladešā. Eiropas Savienības attīstības palīdzību un uh, Tas veicināja Bangladešas ekonomisko izaugsmi un sasniegumus, uh, lai samazinātu nabadzību un uh, mm, sasniegtu arī tūkstošu gadus attīstības mērķus. Uh, attīstības vēl intensivējas. Bangladeša un Eiropas Savienība kopīgi pārvar jaunus izaicinājumus, veicina ilgtspējīgu rūpniecību. Uh, Mm, Bangladešā par to ir arī ilgspējīguma pakts parakstīts, un uh, visaptveroša veidā tiek uzlabota migrācijas un mobilitātes politika. Šai kontekstā notiek pirmais uh, dialogs uh, par migrāciju un menedžmentu. Tas notika 2016. gadā Dakā. Bangladeša kļūst par kļūs iespējams līdz 2021. gadam par valsti, kur cilvēkiem būs vidējie ienākumi, pr proti valsts izkļūs no nabadzības, un tas ir, būs milzīgs sasniegums. Bet, lai to panāktu, jāpiesaista visas Bangladešas iestādes un starptautiskie partneri šim darbam. Pagaidām pol satraucošas politiskas attīstības valstī varētu negatīvi ietekmēt šo progresu. 2014. gada vēlēšanas boikotēja opozīcija, to kritizēja arī pasaules kopiena. Mm, cilvēktiesību ievērošana un drošības situācija valstī kopš tā laika ir, paz, ir pasliktinājusies, diemžēl. Parlaments pieņēma Bangladešas rezolūcijas, vairākas rezolūcijas arī par 2014. gada vēlēšanām, cilvēktiesību pārkāpumiem un vārda brīvību. Federika Mogherini augstā pārstāve vada Eiropas Savienības misijas un izsakās Eiropas Savienības vārdā, izteikusies par navisodu Bangladešā un nežēlīgu noslapkavošanu, kas tiek piemērota neatkarīgiem domātājiem un aktīvistiem. Šī, šīs ziņas ir satraucošas. Līdz ar to Eiropas Savienībā pieauga raizes par Bangladešas politisko evolūciju. Mēs uzskatām, eh, ka svarīgi panākt eh, vispārējo jaunu politisko konsensu Bangladešā attiecībā uz politiskajām un uh, pilsoniskajām brīvībām un cilvēku tiesībām. Uh, jāizbeidz šī opozīcijas līdera vajāšana, jāatjauno pilsoņu uzticēšanās valstī un jāuzsāk atklāta politiskā debate. Arī vārda brīvība ir eh, jāvirza uz priekšu, tas iedveš arī cieņu eh, valsts pārvaldei. Jāizbeidz eh, šī pilsoņa vajāšana un jāizmeklē situācija ar noslapkavošanām, jāsoda vainīgie. Uh, Tagad pienācis laiks Bangladešas valdībai un demokrātiskajām politiskajām partijām kopīgi iesaistīties reālā dialogā, lai veicinātu valsts uh, ekonomiku, stabilitāti un um, sociālos jomas uzlabošanu. Jāuztur uh, šīs pamat, šie pamatprincipi un pamatvērtības, uh, arī ekonomiskās tiesības ļoti svarīgas, tās ir jāpasargā, bet arī tiesiskums um, un visu pilsoņu aizsardzība un drošība, tolerants un vārda brīvība, protams, arī par to neaizmirsīsim. Un Bangladešas valdībai šeit ir primārā loma. Mēs uh, veiksim situācijas monitoringu un uh, uzturēsim regulāru dialogu ar Bangladešas valdību. Un te mēs ļoti reiķināmies ar parlamentu atbalstu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Kondarkungam. Tagad uh, sāksim diskusiju. Uzklausīsim politiskas grupas predākungus divas minūtes. Paldies! Um, Paldies! Uh, Vadu uh, Eiropas parlamenta delegāciju ar ASEAN valstīm un esmu ļoti uh, norūpējies par vardarbību Bangladešā pēdējo mēnešu laikā. Uh, Dažādu reliģisko minoritāšu pārstāvi tika eh, nogalnāti, indusi, budistu, um, mūki un citi. Tāpat arī tie, kas ir uzstājušies atbalstot uh, daudzveidību. Daudz tika nogalināti, daudziem tika draudēts. Nu, praktiski tiem, kas uh, aizstāv viedokļu un reliģisko brīvību. Tādēļ vēlos vēlreiz atgārdot Eiropas parlamenta uzsaukumu un aicināt Bangladešas iestādes izmeklēt paveiktos noziegumus un tiesas ceļā sodīt nodarītājus. Ir uh, paziņots, ka būs nulles tolerance pret uh, šiem noziegumiem. Dažas um, no šīm slepkavībām un arī nodarījumiem um, tiek uh, izmeklētas un nodarījumi tiek izmeklēti, kā jau ministra kungs norādīja. Politiski Bangladešā ir ļoti sarežģīta situācija kopš pēdējo vēlēšanu kārtas, ko opozīcija boikotēja. Redzam, ka problēmas ir pieaugušas. Mēs um, devāmies vēlēšanu novēlošanas misijā uz šo valsti. Vēlēšanu uh, boikots ir uh, dažādas politiskās spriedzes avots šajā valstī bijis. Mēs uh, visi apzināmies, ka uh, to, ka Bangladeša kā ekonomiskais partners mūsu skatījumā ir nozīmīgs partners, to mēs nedrīkstam aizmirst. Mums partneriem Dakā jānorada uz to, ka jāuzlabo politiskais klimats, un tas jādara ļoti būtiski. Paldies! Paldies, Prēdis kungam, tagad sociāldemokrātu vārdā uzstāsies Gilas kundz minūte. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Vismaz desmit uh, liberāli aktīvisti ir noslekavoti pēdējā laikā. Daesh un Alkaida izdara daudzus noziegumus, bet uh, Bangladešas uh, eh, iestādes sistemātiski nevēlas atzīt to klātbūtni. Uh, tā vietā, lai aizstāvētu aktīvistis un arī LGBT. Uh, Uh, pārstāvjus, uh, tātad seks, min, seksuālā minoritāšu pārstāvjus. Uh, vardarbība un ekstrēmismas tur pieņemas spēkā. Mēs nevaram atļauties, lai, ka tur uzplaukst vardarbību. Mums ir jāpalīdz vērsties pret ekstrēmismu, jo ir nedrīkstam pieļaut to, ka terorisms šajā te valstī kūst atbalstu un bāzes punktu. Ehm, ir jāizmeklē noziegumi, gan pašreizējie noziegumi, gan 72. gada noziegumi un jāsoda vainīgie. Eiropas Savienībai ir arī jāīsteno eh, sankcijas saistībā ar eh, nosodāmām politikām. Ir jānodrošina tiesiskums šajā valstī. Paldies, minūte 30 tanaks. E, priekšsēdētāji, e, Bangladeša ir sekulāra demokrātija, kas ir atbalstāmi. E, tā ir, tā pārstāv vērtības, kuras atzīst arī Eiropa, bet šīs vērtības pat labam tiek Bangladešā apgaud, apdraudētas. Tā nav valdība, kas tās apdraud, bet islamas ekstrēmisti jau 71. gadā Bangladešā Turcijai bija drūmi laiki saistībā ar pilsoņu karu un ideoloģisko kampaņu, kampaņu un aktivitātēm pret sekulāro valsti. No 79. gada attīstība ir pagriezusies citā virzienā. Es aicinu šovakar Eh, op, eh, partijai BMP beigt saistību ar teroristiem. Eh, šodien mēs atkal dzirdam par jaunām slepkavībām un arī uh, citiem gadījumiem, kad akadēmiski blogeri, žurnālisti, cilvēktiesību aktīvisti, bū, e, budisti, daudzi cilvēki tiek nogalināti. Bangladeša ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm, kuriem nav tādas luksus dzīves kā mums rietumos. Kad mēs Eiropa cīnāmies pret saviem ekstrēmistiem, mums ir jāpiedāvā Bangladešas valdībai lielāks atbalsts. Paldies! Paldies! Tagad uh, nākamā runātāja uh, Shrākas konce divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Es gribētu vērst uzmanību uh, uz cilvēku tiesību pārkāpumiem Bangladešā, kas skar plašas sabiedrības grupas. Pārāk daudz nevainīgi cilvēki šajā laikā ir nogalināts. Tie ir satraucoši incidenti, kas notiek. Eh, piemēram, eh, vakardienas gadījums Hindu un tā tālāk. Un ir upuri, ir eh, viņu piedarīgie, kuri visi no šīs te situācijas cieši. Uh, Ir e, skaidrs, ka e, liberālās e, balsis un minoritātes ir uzbrucēju mērķi, tāpēc ir jāizstāv šīs iedzīvotāju grupas, lai izvairītos no jaunās asins izliešanas. Mums ir jāvēršas vairāk pret teroristu grupiem, grupām un uh, vienkārši aizdomās turamo nogalināšana nav adekvāta atbilde. Ir nepieciešama godīga tiesa un tiesas process. Eh, islāma miliči no 2013. gada ir noslapkabojuši daudzus cilvēkus. Eh, mēs nevaram būt apmierināti ar to, ka Eiropas Savienības vadošas, vadošie pārstāvi nav ieņēmuši stingrāku nostāju. Mēs, eh, mums vajadzētu palīdzēt atrast jaunu līdzsvaru uh, valstī, vēršoties pret terorismu terorismu eh, ar stingrāku vārdu un tomēr atbilstīgā veidā. Tāpēc mans jautājums ministram, kāpēc, eh, vai jūs varētu pastāstīt vairāk par aktīvi, aktuāliem Eiropas Savienības soļiem eh, Bangladešas atbalstam un kādi būs reālie darbi, ja jau uh, nav adekvātas atbildes uz šausmīgām slepkavībām? kas notiek ar Eiropas Savienības delegāciju un citām delegācijām Bangladešā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Sančes kaldotē viena minūte. Presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ministra kungs. Pēc uh, Rama plasas. Uh, notikumiem Eštonas uh, kundze lūdza, lai uh, Eiropas uzņēmumi ievieš labāks veselības aizsardzības un drošības standarts fabrikās Bangladešā. Runiet arī par uzņēmumu sociālo aizsardzību. Tūkstoši uh, no cilvēkiem, kas strādā Bangladešas rūpnīcās un ražo preces Eiropai, uh, saskars ar situāciju, ka praktiski uzlabojumi ir atkarīgi tikai no uzņēmumu labās gribas tā ir tāda otrāda um, darbība. Mēs runā, uh, varam runāt par uh, uzņēmumu atbildību, bet Benetona un citi nemaz nevēlas, um, ko palīdzēt upuriem. Ir jāmaina situācija, nepieciešams saistošs mehānisms, lai civiltiesisku un krimināltiesisku varētu pieprasīt izmaiņas. Uh, ANO un Eiropas, ir, uh, ANO bijusi zināma attīstība, bet Eiropas Savienība ir bloķējusi to darba grupa um, drīz atkal atsāks darbu, un Eiropas Savienībai ir aktīvi jārīkojas, nevis jābūt um, par šķēršli. Paldies! Nākamā runātāja Lamberts Kons, minūte 30. Paldies! Es gribu teikt, ka vad, runāju kā delegācijas vadītājas ar Dienvidu eh, Āzijas valstīm, ieskatot Bangladešu. Uh, E, lielākā daļa Bangladešas iedzīvotāji ir lepni par faktu, ka e, viņi e, spēja dzīvot savu pašreizējo dzīvi un ir tikai vardarbīgi, tikai tie nav apmierināti, kas ir saistīti ar Islama valsti, Alkaidu un tā tālāk. Un viņi arī uzbrūk plašām, plašiem iedzīvotāju slāņiem cilvēktiesību aktīviem aktīvistiem, aktieriem un eh, vai policijas darbiniekiem, kas vēršas pret teroristiem. Eh, tāpēc ir nepieciešams eh, valdībai saņemt signālus, ka sabiedrība nesašķelsies un kā nesen tika 18. Jā, publicēts paziņojums par to. Un, ir eh, svarīgi, lai sabiedrība kļūtu noturīga pret šiem te uzbrukumiem. Eh, tā ir bāzes noturība, kas ir svarīga. Mums ir eh, jāpievērš uzmanība cilvēktiesībā aizstāvjiem, preses brīvībai, jo redzam, ka ir žurnālisti, kas tiek ieslodzīti cilvēkiem ir jāsajūt, ka līdztiesība ir un ka ir tiesiskums. Situācija Bangladešā vieš bažas, mums ir jāatbalsta valdība tās centienos un tomēr jāpārliecina to rīkoties iedzīvotāju vārdā. Minūte, kas taldo. Paldies, priekšstādātāja kungs. Mēs tagad. Uh redzam, ka situācija uh, attīstās uh, tiešām satraucoši. Kādēļ um, tā ir valsts, ka raksturoja tolerance un uh, muslim vairākums? Kādēļ ir šis uh, pasliktinājums? Nu, iemesls tam ir meklējums nabadzībā. Mēs zinām, ka daudznacionālajie Eiropas uzņēmumi iz, uh, jāizmanto eh, situācija un um, tekstūra rūpniecības eh, un darba ņēmēja kapacitātes ir izmantotas. Daesh un Al-Qaeda izmanto eh, situāciju un kļūst aizvien aktīvāki Bangladešas sabiedrībā. Pirms tam uh, Uh, tas tā nebija, bet tagad uh, situācijas attīstība novada pie uh, radikalizācijas. Mums jāprasa ir reformas tieslietās, policijā, jāprasa progress demokrātijā un presas brīvības jomā. Bet mums pašiem arī jāraugās uz to, ko daram sociālā un ekonomiskā stabilitāte, tā var radikalizāciju un terorismu novērst. Uh, Tas tā ir jāredz, un mums koherenti jārīkojas arī no mūsu koncerna puses. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Roskungs. Priekšstādātāja kungs, jūs zinat, Tarama plāsan tūkstots vairāk nekā cilvēku tika ievainoti un vairāk nekā tūkstots ievainoti. Bangladeša ir otra lielākā tekstila ražojuma eksportētāja uz ES. Uzmanība um, tika pievērsta Bangladešai pēc katastrofas. Uh, uzņēmumu un ēku um, drošībai jātiek uh, uzlabotai ne tikai šajā valstī, bet arī citās valstīs. Pēc trīs, pirms trim gadiem tika parakstīts rīcības uh, uh, plāns. No Bangladešas puses tas ir pildīts, taču Eiropas Savienībai jādara daudz vairāk. Piemēram, jāaicina valdību um, ievērot 87. konvenciju, tāpat arī ievērot brīvo tirdzniecības zonu noteikums, apkarot korupciju un uh, veicināt um, veikto nodarījumu izmeklēšanu. Es ceru, ka uh, starptautisko organizāciju uzņēmumu es uh, labā griba varbūt uh, piemērs, lai uzlabotu darba apstākļus. Uh, tur un citās valstīs jādarbojas efektīvāk un labāk saskaņotāk. Paldies! Vaidenhocer kungs vienu minūti. Priekšstādātāja kungs situācija Bangladešā ir ļoti um, sarežģīta. Nevar izslēgt um, pilsoņu kara iespējamību divas nometnes. Uh, uh, ir stāv vienotrai pretī, nav nekādas virzības vienai pret otru, demokrātiskā darbība ir apturēta, vārdarbība pieaug un um, Islam valsts teroristi izmanto situāciju. Šādos apstākļos cilvēktiesību uh, aktivitāte uh, aiz, cilvēktiesību aizstāvju darbība ir aizvien sarežģītāka, viņus apdraud. Bieži vien ir pat arī šausmīgi vardarbības akti, kad, nu, piemēram, kristietis svētdien tika šausmīgā veidā nogalināts, tāpat arī um, tiek pakļauti vardarbībām tie, kas aizstāvj uh, LGTI. Vēl var apturēt šo vardarbības. Uh, Uh, loku uh, un atbalstīta Bangladeša. Nu, mēģināsim uh, rīkoties, lai novērstu vardarbību. Paldies! Paldies, Tamas Demes Mākara kungs, vienu minūti. Priekšsādātāja kungs, ministra kungs, tiešām ir mums jābūt satrauktiem par Bangladešas situāciju, jo tieši uh, vidusšķīra, tie, kas iestājas par brīvību, tiek apdraudēti, žurnālisti un citi. Islamisti mēģina noankaroties šajā valstī, ne, eh, pretojoties liberālajām kustībām. Ir ārkārtīgi sarežģīti, ko darīt, taču ja da, Bangladeša. Uh, slīdies tālāk uz reliģijos kā eh, fanātismu pustam, tam var būt dramatiskas sekas vairākas. Eiropas Savienība ir lielākais Bangladešas tirdzniecības partners. Mēs pērkam no Bangladešas lielāko daļu tekstilu izstrādājumu. Un Bangladešā tiek izmantot arī programma viss, ar nosaukumu viss izņemot ieročus. Mēs nedrīkstam palielināt mūsu sadarbinātu pēc. Uh, um, lielajām katastrofām un lielās katastrofas um, tekstilu rūpniecībā, runiet par to, lai atbalstītu demokrātisko kurt, kustību un ekonomisko attīstību. Tagad man kungs. Es uh, arī esmu norūpējies par situāciju Bangladešā, strādāju arī atbilstošajā komitejā. Avamilik un BMP uh, partijas um, nesadarbojas. Uh, Šaika Zina un Kaleda Cija šo personu nesadarbošanās arī nesamierināta. Ļoti daudz um, aktīvistu tiek pakrauti um, uzbrukumiem. Uh, un jā, burtiski jaunas dimensijas uh, tiek sasniegt šajā vardarbībā pret aktīvistiem. Tieslietu sistēma, kas, uh, kurai būtu jācīnas pret nodarījumiem, ir tik tālu politiski ietekmēta, ka pieņem daudz ļoti kļūdens lēmums. Uh, ir šaubas par tiesiskumu, par starptautiskām sarunām, par presas brīvību, par demokrātiju. Ir jāizmanto mūsu iespējas, lai pie viena galda savest kopā dažādās partijas. Mēs nedrīkstam attīsties no aktīvas darbības. Tagad arī Arēna Marija. Jā, situācija ir satraucoša, un mēs redzam, cik ārkārtīgi sarežģīta ir šī situācija. Uh, ir jāievēro pamatiesības, cilvēka tiesības, bet uh, mūsu atbildība ir arī likt mūsu Eiropas uzņēmumiem respektēt cilvēku tiesības uh, tad, kad tās nosaka un kāda ir uh, rīcība valstīs, kurās tas strādā. Un mēs, protams, esam visi satraukti pēc lielajām katastrofām, bet kas ir mainījies? Nepārāk daudz, kas ne no likumdošanas puses, ne komisijas, ne padomas puses. Uh, jāmaina, lai eh, cilvēktiesība, jāmaina situācija, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas eh, attiecībā uz eh, darbību. Un arī lielie uzņēmumi nav aktīvi dar, pietiekam aktīvi strādājuši. Arī parlamentārās aktivitātes nav bijušas pietiekams. Mēs daudz ko runājam. Taču man liekas, ka darba kārtībā ir jāiekļauj ekonomiskā nozieguma, un tur mums būs iespēja lemt. Paldies! Paldies tagad Belderkungs viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ministra kungs. Ja mēs būtu kristieši Bangladešā vai pārstāvētu kādu citu minoritāti Bangladešā, tad mums būtu jābažīs par mūsu dzīvību. Islamistiskie uzbrucēji slepkavo uzbrukšo uzbrukumu skaits eh, pēdējo mēnešu laikā pieaug. Reliģiskā brīvība, kas eh, ir um, garantēta, netiek nodrošināta. Es esmu runājis ar cilvēkiem no Bangladešas un oficiāli uh, kristieši var uh, uh, piedalīties dievkalpojumos, taču viņa tiesības praktiski netiek ievērotas. Tāpat arī attiecībā par Uh, plašsaziņas līdzekļiem. <clears throat> Tur arī kristieši tiek negatīvi attainoti. Runiet par to, uh, pa, ka uh, salafisti un VIS un Al-Qaida aktīvi darbojas 8 tūkstošus eiro. Mēs esam izdevuši, lai MVO mm, atbalstītu, bet kas konkrēti ir izdarīts padomē? Vai padomu mums varētu informēt konkrēti par to? Paldies tagad Kukankungs vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji godāties ministra kungs, kolēģi. Man nopietni rūp šī bezprecedenta vardarbība Bangladešā pret uh, minoritātēm, uh, politisko opozīciju, pilsonisko sabiedrību, žurnālistiem, blogeriem. Um, pēdējā laikā bija tāds kā vardarbības vilnis, un um, šķiet, ka tas nebeidzas. Uh, nu, vardarbība nav virzīta tikai pret ekstrēmistiem, runa ir par vārda brīvību, kas tiek nopietni apdraudēta. Mums jāizdara spiediens uz Bangladešas valdību, lai tiktu izmeklēti šie noziegumi. Pilsoņiem jāzina, ka viņiem ir garantētas brīvības un tiesības, un ka valstī valda tiesiskums citādi. Uh, neregulēta uzvedība, nekontrolēta vardarbība kļūst par dzīves normu. Uh, un uh, tas nozīmē smagas sekas visai Dienvidaustrumāzijai. Paldies! Paldies, Anna Gomeša, lūdzu, viena minūte. Kalima Nazrim. Es um, mm, mm vēlos norādīt uz viņas uzstāšanos šeit parlamentā. Uh, viņš teica, ka valda vardarbība, ka valda. Um, diskriminācija Bangladešā, ka eh, reliģisko eh, iemeslu dēļ, politisko iemeslu dēļ eh, cilvēki tiek noslapkavoti, ka netiek garantētas brīvības un netiek izmeklēti šie noziegumi. Tad arī drošības dienesti noslapkavo daudz cilvēku Bangladešā. Pēc eh, Rama plaza traģēdijas eh, notika dialogs par eh, cilvēku tiesībām. Mums tiešām valdībai jāpasaka, ka nav iespējams ielaist valstī teroristus un tad apgalvot, ka viņi valstī uh, nemaz neatrodas. Paldies pirms došu vārdu Bašer kungam vēlos uh, pārtraukt uh, sēdi uz divām minūtēm. Te pastāv neliela tehniskā problēma. Riprendiamo, onorevole Bashir, prego, un minūtu. Atsākam sēdi. Bashir kungam vārds, lūdzu. Onorevole Bashir, uh, eh, ministrs. Bashir kungs. Ministra kungs. Notiek traģēdija Bangladešas tautai. Šis uh, slepkavības uh, rāda kāda politiskā nestabilitāte un vardarbība plosa valsti. Protams, mēs nevaram iejaukties suverenās valsts situācijā, bet mums ir tiesības nosodīt vardarbību un mēs varam veicināt politisko dialogu. Šobrīd um, tas ir tā, ka Bangladeša izdosies lietas labot, ja politiskās partijas uzņemsies vadību, lai iziet no šī politiskā strupceļa. Toksiski efekti šī brīža valdības koalīcijai, kas veica uh, tādus mm, manevrus uh, pirms vēlēšanām. Uh, cilvēki vairs neuzticas iestādēm un tas uh, pielēja uh, benzīnu šajā, šajā, šajā vardarbības um, ugunī. Un um, būtu labi, ja mm, cilvēki sāktu vairāk domāt par valsts likteni. Bangladešai izdosies kļūt par jaunu valsti, ja pēc iespējas ātrāk tiks noturētas vēlēšanas. Pandzērīkungs viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem situācijā Bangladešā. Uzrāda visas, uh, uh uzrāda smagas slimības simptomus visus bez izņēmumiem. Aktīvistiem klājas ļoti slikti un mēs nevaram to ignorēt. Uh, Valdība neko nedara. Mums tas jāizceļ. Tas var novest pie tā, ka noziedzība paliek neizmeklēta, nesodīta. Te Bangladešas valdībai vajadzētu daudz aktīvāk iejaukties, un mums uh, uz viņiem jāizdara spiediens. Visiem instrumentiem, kas mums ir atgādinājuši, ko teica parlaments iepriekšējā gada novembrī par šo tēmu. Uh, jādara viss, lai izbeigtu vardarbību un jāpalīdz cilvēktiesību aktīvistiem. Mm, tad arī runa ir par tiesiskumu Bangladešā. Paldies, tagad Zaradilkungs viena minūte. Viņš nav klāt? Tad pāriem pie nākamā runātāja Jungīrijas kungs, lūdzu. Paldies priekšstādātājiem, paldies ministra kungam. Es domāju, ka uh, ir tā, ka sociālās un ekonomiskās tiesības uh, ir cilvēktiesību sastāvdaļa. Uz to vēlos koncentrēties. Tas gan jau izskanēja, ka Rana plāza eh, katastrofa, kas piedzīvota pirms eh, trim gadiem, um, mums daudz ko iemācījusi, bet uh, lietas nav mainījušās ar nožēlu jākonstatē, jo projām tiek uh, gūta šī brutālā peļņa, peļņa brutālā veidā un netiek grozēta likumdošana. Pastāv arī juridiski šķēršļi šāda veida reformam Bangladešā, un darba devējiem uh, ir vieglāk uh, iebiedēt uh, sav, sav, savus darbiniekus un, un uh, viņus izmantot, viņus eksploatēt, nekā kaut ko mainīt. Mm, tad arī šīs um, pārstrādes rūpnīcas eksportam, tur netiek nodrošināti labi darba apstākļi, un mēs Eiropā pērkam šos darba augļus. Uh, Paldies, uh, brīvais mikrofons, Šogarkungs pirmais, trīs cilvēki pieteikušies. Šogarkungs tev ir devies prom, acīm redzot. Tad Marijas kungs, paldies priekšsēdātāji. Kā jau mēs redzam, uh, pēc šīs diskusijas situācija Bangladešā eh, eh, draud uzsprākt reliģiskas mazākuma tautības eh, minoritātes eh, ne, nevar eh, baudīt tiesības un vienlīdzīgu izturēšanos, tiek uzbrukts žurnālistiem, blogeriem, brīvdomātājiem, netiek nodrošināta darba likumdošana, darba tiesības, īpaši rūpnīcās, drošības apstākļi netiek ievērot. Bangladeša nopietnas Mm, vērā ņemams partneris Eiropas Savienība attiecībā uz eksportu, tekstīlu eksportu tīpaši. Līdz ar to Eiropas Savienība var izdarīt spiedienu un var to uzturēt, lai cilvēku tiesības tiktu respektētas, lai uh, valstī valdītu tiesiskums un caurskatāmība. Paldies! Konečnes kundze. Cienītais priekšstādātāja kungs, manā uzstāšanās reizē es gribētu runāt par šo bīstamo situāciju, kurā um, atrodas liela daļa no nodarbināto tekstilu nodar, uh, uh, sektorā. 400 uzņēmumos strādā 3,5 miljoni uh, darbinieki, bet uh, darbinieki Bangladešā ir vismazāk uh, un vissliktāk apmaksātie. Alga nenosedz pat viņu visnelielākos izdevumus. Visi riski ir uz darbinieku pleciem, viņi strādā ļoti sarežģītos apstākļos, bieži ir uh, ugunsgrēki, ēkas uh, sabrūk. Es ceru, ka augstā pārstāve, kas ar Bangladešu veda sarunas, uh, uzsvērs arī arotbiedrību nozīmu un darīs visu, lai pārtrauktu šādu situāciju, kāda tā eksistē. Paldies! Bangladesh seems to be Runājot par Bangladešas un drošības situāciju, liekas, ka premjerministrs Seiks Gašina patiešām grib likvidēt Bangladešas Nacionālo partiju opozīciju pirms 2018. gada vēlēšanām. Un tas nozīmē, ka ir tomēr jāgarantē vēlēšana integritāte pēc eh, tam pieci eh, islamistu, ekstremistu eh, dažādie uzbrukumi pagājušajā gadā bija mērķēti minoritātēm, aktīvistiem un intelektuāļiem, bet neviens nav par šiem te noziegumiem nosodīts. Hasan apsūdz BNP par šiem te uzbrukumiem un viņš grib diskreditēt šīs partijas vārdu. E, jebkurā gadījumā ir svarīgi, lai Bangladešā dzīvotu, e, būtu dzīvi demokrātiskas valsts e, pamatprincipi. Paldies! Un tagad kunders kungs jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es eh, gribētu sākt un eh, pievienoties iepriekšējiem runātājiem, nosodot eh, iepriekšējos notikumus Bangladešā un izsakot visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm. Mums ir arī ļoti svarīgi, lai tie, kuri ir atbildīgi par šiem te noziegumiem, tiktu sodīti. Es eh, gribētu atsaukties uz eh, jūsu teikto šovakar. Mēs visi, es domāju, eh, saprotam, ka Bangladeša ir sarežģīta valsts un viegli ievainojama valsts. Uh, Eh, kā arī pas, eh, valsts ar vislielāko iedzīvotāju blīvumu pasaulē. Šeit mēs redzam dažādus aspektus, gan zināmu progresu, skatoties uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas patiesībā ir mm, apbrīnojami, jo mēs eh, redzam patiešām, ka pilsoniskā sabiedrība sadarbojoties ar valdību ir eh, reāli eh, uzlabojusi situāciju arī izglītības lomā, bet tajā pašā laikā ir milzīga nabadzība tā kā ir dažādi jaunumi, bet eh, ir eh, arī attīstības tendences, kas ir ļoti negatīvas, it īpaši jau it īpaši e, demokrātiskai un sekulārai opozīcijai ir arvien mazāk iespējas. Jūs jau pieminējāt pieaugušo terorisma uzbrukumu skaitu, uzbrukumu uz blogeriem un uh, citiem demokrātiskiem cilvēkiem, arī dzan studentiem, profesoriem, LGTB aktīvistiem un tā tālāk, un uh, gan budistu mūkiem, gan uh, kristiešu policistiem un tā tālāk. Tā kā mēs varam teikt, ka cilvēktiesību jomā ir daudz pārkāpumu. Un, kā jau arī tika pieminēts, tad uh, politikas uh, opozīcijai arī tiek dotas ar vien vis, uh, vismazāk iespēju. Tas, ko mēs varam darīt no savas puses, mēs varam reaģēt uz notikumiem ar paziņojumiem, bet ar to vien, protams, nepietiek. Mums ir jāspēr jauni soļi vēršoties pret uh, vardarbību un vēloties eh, panākt eh, taisnību un tiesiskumu. Eh, mēs varam runāt par projektiem, kas vēršas pret vārdarbību un kas palīdz stiprināt cilvēktiesības. Tie ir ļoti svarīgi elementi. Eh, Bangladešas valdība ir arī jāsaprot, kādi eh, riski saistās ar vardarbību, eh, kaut vai šis te izes pieminētie, pieminētie uzbrukumi un vēl daudzi citi. Tās ir ļoti svarīgi aspekti un ir svarīgi, lai mūsu delegācija būtu aktīva ne tikai projektu ietvaros, bet arī divpusējās saistības sarunās esam uh, samita kontekstā kad mēs runājam par cilvēktiesībām, ir jārunā par tās aktuālo situāciju un par to, ka tā ir varbūt visvieglāk ievainojamā joma Bangladeš Bangladešā. Um, Un te nu ir patiešām jādomā par tiesiskumu un sniegšanu atbalstu tieši e, šim te aspektiem, jo ir virkne, virkne gadījumu cilvēktiesību pārkāpumiem par šo te 19-gadīgo studenti, piemēram, militāras varā un tā tālāk. Um, Bangladešas uh, kompleksā situācija uh, saistās ar ļoti dažādiem aspektiem, gan uh, no ilgtspējas ziņas, gan cilvēktiesību, gan ekonomikas attīstības ziņas toreiz, kad sabruka fabrikas, eh, fabrika Bangladešā, tad eh, visi atceras, eh, cik kādas bija sekas tūkstošiem cilvēki gāja bojā, cik daudz ievainoto un tā tālāk. E, šeit e, ir, e, šeit ir gan startautiskai darba organizācijai uzdevumi, gan Eiropas Savienībai, gan ASV, lai uzlabotu darba drošību, sperot konkrētus soļus kas, protams, saistās arī kopējā uzņēmēja darbības kontekstā. Eh, ir tātad vairākas jomas, eh, kur mums eh, ir jābūt aktīvākiem darba tiesībās, gan darba, gan veselībai un drošībai darbā. Uh, kur šeit uh, varētu Eiropas Savienība sadarboties ar Bangladešas valdību, kas ir ļoti svarīga, un tad arī dažādi granti un šūšanas rūpniecības, e, tekstila rūpniecības e, programma, atbalsta programma, kur arī tomēr tiek piešķirti zināmi līdzekļi. Mēs redzam, ka Bangladeša progresē bet, e, protams, bija pamatoti pieminēts tas, e, ka e, ir jāatvieglo arotbiedrību reģistrācijas process, piemēram, un jānodrošina likumdošanas ietvars kas aizstāv pulcēšanās un apvienošanās brīvības un daudz ko citu mūsu instrumenti. Mūsu instrumenti ir dialogs eh, sadarbībā ar Bangladešas valdību, it īpaši runājot par jomām, kur sagaidām tālāko progresu. Un, eh, drošības sekru, situācija, politiskās opozīcijas situācija, tie ir visi aktuālie punkti, ja mēs runājam par sadarbību ar Bangladešu. Nedrīkstam aizmirst terorismu situāciju teroristu grupas tomēr spēlē arī savu lomu. Eh, ko var darīt eh, Eiropas eh, Savienība. Eiropas Savienība tā tad var aktualizēt savas programmas, piemērojot tās aktuālai situācijai un attīstībām. Jautājums par sankcijām. Es, es neesmu sajūsmināts par sankcijām, ja mēs runājam par Bangladešu. Uh, mums ir mm, trīs eh, rīcības pamatlīnijas, eh, mm, eh, tā tad šeit politiskais dialogs, cilvēktiesība dialogs, saimnieciskā darbība, un es domāju, ka dialogs jebkurā gadījumā ir labāks nekā sankcijas jo, eh, ar sankciju, eh, jo, jo ir eh, svarīgi panākt reālu situācijas uzlabošanos. Paldies! Paldies ministram Kunderskungam!